gribētu jums eh, teikt un apsolīt, ka visi jūsu ierosinājumi būs arī ņemti vērā. Paldies, komisārs kundze! Eh, tad mums ir viens rezolūcijas priekšlikums. Eh, debata ir beigusies. 11.30 balsosim trešdien par šo rezolūciju. Paldies visiem! Tālāk mums ir nākamais punkts. Tas ir vienas minūtes garuma runas. Un pirmais, pirmā runātāja patrau Nevis kundze atkal lūdzu. Nu, pasād 17. februāru. Priekšsēdētāja kungs, 17. februārī. Eh, tornado. Uh, Eh, atstājas sekas uz vairākiem lauksaimniekiem, kas dažās sekundēs eh, guva lielus zaudējumus. Dažās sekundās tika sagrauts eh, mēnešu gadu investīcijas un darbs. Tagad ir nepieciešams atjaunot lauksaimniecības uzņēmumus un darbu varēs atsākt tikai vēlāk. Pagājušā gada 25. februārī bija vēl viena cita katastrofa kas arī maksāja vairākus miljonus eiro, bet iestādes uz to nereaģēja. Tas nāk par sliktu vietējai lauksaimniecībai, jo te ir runa par 2000 ģimenēm kopumā, 5000 cilvēki, 10 000 darba vietas tika skartas tieši vai netieši. Klimata katastrofas kļūst ar vien biežākas un tās ap, e, apdraud ekonomisko aktivitāti. Apdrošināšanas prēmijas ir tik lielas, ka tas nav nospējams iespējams nomaksāt eh, un eh, vienlaicīgi ilgspējīgi saimniekot. Mums ir nepieciešams minimālais apdrošināšanas eh, apjoms visiem lauksaimniekiem. Uh, Arī solidaritātes fondus vajadzētu iesaistīt šādos gadījumos, ja mēs nepalīdziesim reģionos. Tādā gadījumā varētu izveidoties situāciju, eh, ka katastrofu rezultātās tie tiktu atstumti eh, no Eiropas Savienības apdrošināšanas. Paldies, Patronēvs kundze. Es tikai gribēju uzreiz teikt, kolēģi Tad, kad jūs runājat, jūs vienmēr runājat ilgāk nekā jums atļautās laiks, un turklāt jūs runājat ļoti ātri, tas ir tūkiem ārkārtīgi sarežģīti. Varbūt jūs varētu lakoniskāk, varētu, nu, tā kā kondensēt savas piezīmes. Nākamais runātājs - Smolkovs kundze, lūdzu. Viņa runās par finanšu transferiem, transportam no citām programmām, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Pagājušā nedēļa Slovākijas premjerministra vietnieks, bijušais eh, Eiropas komisārs, ieradās Briselē uz sarunām, lai nodrošinātu finanšu resursus no operacionālajām programmām, piemēram, informācijas sabiedrība, zinātne un izglītība, integrētība, 350 miljonu eiro apmērā par šo līdzekļu nodošanu transporta sektoram. Šosei celšana, protams, ir ārkārtīgi svarīga, to nevar noliegt, Bet tajā pašā laikā mums ir arī Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija, un šajā krīzes laikā mums ir jāsaprot, ka jāspēj nojaukt šīs barjeras. Darba vietu veidošanā ir jārisina sociālās problēmas, kas taču nozīmē izglītības, zinātnes un pētniecības veicināšanu. Tās ir galvenās prioritātes mūsu tautsēmniecībā šobrīd. Piekrītu Slovākijas skolotājiem, ekspertiem un pilsoņiem, kas nevēlējies, lai šāda veida līdzekļi tiktu nodoti vienkārši tāpat transporta jomai. Galu galā ir taču zinātnes pētniecības un citi joms, kur šie 350 miljoni eiro būs milzīga nauda. Transportā, diemžēl, šī tā, tā būs tikai pilajūrā. Paldies! Nākamais Tremoza Balcēls kungs, kungs, lūdzu godātie kolēģi, pagājušā nedēļa Katalāņu valsts televīzija e, tika slēgta Valencijā, to izdarīja reģionālā pašvaldība. Šis pasākums ir nozīmē vēršanos ne, ir ne tikai pretrunā ar e, direktīvu pret, e, par mazākumtautību valodām un tam līdzīgi. Šī katlāņa televīzijas slēgšana ir arī pilnīgi noteikti skaidra agresija pret šo kultūras kopienu un tā vēršas pret katalāņiem, pret viņu kopīgumu, viņu valodu. Reģionālā pašvaldība Valencijā šobrīd noteikusi ļoti daudz un dažādus sankcijas, kas ap ierobežo katalāņu kultūras aktīvistus. Un līdz ar to viņi šobrīd ir spiesti slēgt dažāda veida uh, uzņēmumus. Turklāt gribu jūs informēt, ka ir arī pieņemts tiesību akts, kas atbalsta uh, katalāņu televīziju. Uh, Un šāda veida rezolūcija ieslēgta eh, Spānijas parlamentā, un to parakstījuši pie 600 tūkstoši iedzīvotāju Spānijas valdību. Jāsaka, līdz šim to vēl nav vēl ņēmus vērā, un nekas lietas labā nav ticis darīts. Paldies! Tālāk Tremopolusa kungs lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Godātie kolēģi! Eiropas komisija un atbalsta mehānismi nesen eh, šai saistībā tika pasludināts, ka ir gūti milzi ieņēmumi no valsts īpašuma pārdošanas eh, līdz 2015 gadiem. Nu, šādi ieņēmumi paredzēti. Ar to pat nāca klēda mm, dažādi veidi varas iestāžu pārstāvi ar priekšlikumiem. Un izrādījās, ka tādā gadījumā vienīgais risinājums, kā atrisināt eh, finanšu krīze Grieķijā ir pārdot vienkārši masveidā valsts īpašums, bet ne visi šie īpašumi ir vienlīdzīgi. Ir, piemēram, tādas ēkas, kurām nav valsts iestāžu funkcijas, administratīvas funkcijas, bet tad ir, piemēram, arī zeme, kas tiek izmantota vidas aizsardzībai un kas šobrīd tiks vienkārši izpārdot. Piemēram, bijusi Atēnas lidostas teritorija, tik bija paredzēta, lai veidotu šai pilsētā parkus. Un jāsaka, Atēnās ir ļoti neliels parku teritorijas, un tāpēc parki ir svarīgi. Ja skatāmies parku teritorijas iedzīvotāji un šādā veidā, ierīkot parkus, var aizsargāt vidi. Šāda veida izmaiņas eh, attiecīgā īpašuma lietošanā, nu, zināmā mērā tomēr ir upurs atsakoties no vidas aizsardzības. Un, manuprāt, tas iet pretrunā jeb kāda veida eh, idejām, ko mēs paužam par ilgspējīgu attīstību. Turklāt tas ir pretrunā arī ilgspējīgu urbānās vidas veidošanu. Paldies, nākamais runātājs. Turpina priekšādātājs ir Migaiska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Kāds, cik ārkārtīgi žēl, ka Makmilans Kotkungs ir devies prom no savas priekšsādātāja vietas, jo man jāsaka, gribējās viņam ko teikt. Es zinu, ka viņam interesē cilvēktiesības, un man pāris lietas viņam šai saistībā bija sakāmas. Kā jūs zināt, dāmas un kungi? 19. decembra vēlēšanās Baltkrievijā šai saistībā ļoti daudz tika arestēti, un visi prezidenta kandidāti, kas piedalījās vēlēšanās, kas stājās pretim Lukašenko, tika arestēti. Viens no viņiem, Mihalevičs kungs, tika 19. janvārī atbrīvots, un viņš teica, ka viņš ir ticis pakļauts spīdzināšanai. Nu, nestāstīšu jums detaļās tagad par to, kas viņam tika nodarīts, bet jāsaka, tas bija ārkārtīgi nopietni un drausmīgi. Ņemot vērā, ka grasamies šodien pieņemt attiecīgi rezolūciju, es gribēju vērsties pie parlamenta un it īpaši pie vicepriekšsēdētā Makvilana Skota kunga ar aicinājumu skaidru un gaišu pacelt savu balsi pārliecināties, ka šāda veida praksa un rīcība netiek īstenot. Paldies, Migaiska kungam, turpina priekšādātājs. Makmilens Skot kungs dzirdēja, ko jūs teicāt, pilnīgi noteikti, viņš bija uzlicis austiņas. Mēs visi ļoti interesējamies par cilvēktiesību aizsardzību situāciju Baltkrievijā, kad runājat par spīdzināšanu, es varu jums pilnīgi noteikti apliecināt, ka es jūsu padevīgais kalps, eh, nu arī esmu piedzīvojis drausmīgu spīdzināšanu. Un uh, tāpēc pilnīgi noteikti visi esam pret šāda veida situācijām. Pilnīgi noteikti to arī darīsim. Tālāk Migls Portaškungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šī gada sākumā no, bija viena dziesma, kurā tika kritizēta mūsu pasaule Un tur bija runa par to, ja e, gribi vergot, tad studēja tā kļuva par mūsu valsts himnu. Bija daudzi jaunieši, kuri e, organizēja protesta akciju vienā pilī. Mm, tur sapulcējās e, bezdarb, bezdarbnieki, beztiesīgie, viņi tika aicināti kā arī pagaidu darbinieki. Mm. Tas nozīmē tie sabiedrības slāņi manā valstī, eh, kuriem eh, studijas nav nākušas par labu. Viņiem ir bijis jāpiemaksā, ja grib strādāt un jādzīvo no 500 eiro mēnesī. Ir savāktas eh, šajā pilī jau vairāk nekā 40 tūkstoši parakstu, un tāda ir mūsu Eiropa. Šie cilvēki nolēma nebaidīties, neklusēt un runāt par šo e, situāciju. Es e, runāju par dziesmu, kurā bija teikts, es tā vairs nevaru pieņemt taisnību. Paldies, saka priekšsēdētājs Portaša kungam. Tagad Salavākus kungs, lūdzu. Proedre, θα μιλήσω για το θέμα Λιβύη. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu par Lībiju gribu runāt par notikumiem Lībijā, pēc Tunisijas, pēc Eģiptes. Lībijā tas viss notiek vēl asiņaināk, vēl šausmīgāk. Mēs redzam, ka mm, cilvēki pretojas pret despotisko režīmu. Cilvēki cīnās pret režīmu, kas gadu garumā ir radījušas ļoti liels problēmas. Un mm, Eiropai arī šeit ir liela ieinteresētība. Eh, Lībijā darbos ļoti daudz Eiropas uzņēmumu, gan Britu, gan mm, Francijas uzņēmumu, un Lībija ir trešā valsts pēc naftas ieguves apjomiem Āfrikā. Šī nestabilitāte rada arī attiecīgās krīzes mūsu tirgos, arī naftas cenas ceļas. Tāpēc mums vajadzētu domāt par um, migrantu plūsmām, kas nāk ne tikai no Lībijas, bet arī no visas Ziemeļāfrikas. Un otrkārt, vajadzētu padomāt arī par budžeta ietekmi. Kā tas ietekmēs mūsu budžetu. Bet ir nepieciešams izanalizēt arī šo notikumu iemeslu, un Eiropā ir um, nepieciešams veikt pasākums, ir jārada darba vietas jauniešiem, jo tas, ko mēs redzējām, mēs redzējām, ka ārābu valstīs jauniešiem nebija cerības, un tāpēc arī visi šie nemieri, lai pie mums tas nenotiktu. Paldies eh, tālāk eh, Vadim Studorkungs. Domnilor și domnilor, zilele acestea Partidul de Guvernământ din România. Dāmas un kungi, pirms dažām dienām Rumānijas valdošā eh, partija pieņem lēmumu eitanizēt klaņojošos suņus un šo atbalstīja arī Tautas partija, Kristīgā demokrātija. Es aicinātu Kristīgos demokrātus šajā parlamentā uzrunāt arī mūsu uh, parlamentāriešus, jo Jēzus arī mīlēja uh, dzīvniekus. Viņš teica, es gribu piedošanu, es negribu tādu asiņainu ziedošanu, un es arī gribētu apelēt pie maniem kolēģiem, kam ir suņi, suņi mēs visi mīlam uh, suņus. Rumānija atgriežas vidus viduslaikos. Šeit mēs kļūstam par barbariem, notiek suņu eitanāzija, šodien suņi arī cilvēki. Eh, cilvē, suņu nogalināšana ir labs biznesa mafijai. Lūdzu, palīdziet Rumānijai neatkārtot Ugandas eh, piemēru. Un ir dažādi iemesli, bet galu galā ir arī kaut kādi humānāki veidi, un mēs redzam, ka šādā veidā mēs neko nevaram atrisināt. Paldies! kolēģi. Tālāk tev Kāras Elēna, lūdzu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kundze, kolēģi. Nesen mēs visi sekojam notikumu gaitai Ziemeļāfrikā, bet mēs nedrīkstam aizmirst par to, kas notiek ar Kipras turkiem okupētajā Kipras prāt. Tas ir ļoti svarīgi. Ir īpaši tiem, kas domā, ka mēs neieklausāmies Kipras turku teiktajā, tagad vajadzētu tomēr ieklausīties. Turcijas okupācija ir radījusi sekas, kas nav taisnīgas. Ir ieceļotāji, kas iztumj ārā vietējos iedzīvotājs, ir arī islāma draudi tiek būvēts mošejs, ļoti daudz musulmaņu skolotāju. Erdogans eh, Ziemeļ Kiprā iesūta savus skolotājus. Vietējie negrib atbalstīt šo plānu. Uzskatu, ka vajadzētu ieklausīties eh, tajā, kas notiek, kā notiek šī Kipras turku sacelšanās. Paldies! kolēģi. Jaņas kungs nav laikam ieradies. Tālāk Perilo kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, situācija Eh, zvejniecībai, tīpaši zilā tunzija uz eh, vidusjūras reģionā, rada eh, ārkārtīgi lielu zaudējumu zvejniekiem. Itālijas valdība pārņēma ekata lēmumus un samazināja zilā tunča kvotas, bet tikai profesionālajiem zvejniekiem. Vienlaikus eh, palielināja sporta makšķerēšanas kvotas. Tā ir absurda situācija, ka maksā galu galā tie zvejnieki, kuriem tāpat ir lielas grūtības. Es gribētu jums atgādināt, cik negatīvas bija uh, sāk, sākas eh, tam, ka netika pieņemties izņēmuma regulējums. Es ceru, ka komisāres kundze uh, Mm, nodrošinās to, ka varēs atkal eh, zvejot tā saukto Bjanketo vismaz Kalāvijā ar iespēju, ka 2012. gadā, ka viss tiek pārstrādāts. Paldies, tagad vārds Alfāno kundzei. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka tas, kas notiek vidējos austrumos, ir parādījis, ka mēs e, nevaram tā reaģēt uz cilvēktiesību pārkāpumiem kā līdz šim. Arī šoreiz man ir jāsaka, ka Itālijas valdība nerīkojās. Visi grib tikai aizsargāt Berluskonī no tiesas procesiem arī saistībā ar prostitūciju un citām lietām. Mēs pieprasām, lai beidzot tiek pieņemts lēmums, kura tiesa lems par Berluskoniju. Mēs nedrīkstam samierināties ar to, ka Itālijā pret demokrātiju tiek izdarīti pārtrā, pārkāpumi un ka tiek aizskata tieslietu sistēmas eh, neatkarība, kā to dara Berlusconi. Daudz Eiropas parlamentā eh, parakstīja eh, petīciju galu galā. Berlusconi vēršas pret tieslietām un tieslietu ministri E, viņa Strasbūrā ieradīsies, lai iepazīstinātu mūs ar, savi, e, ar saviem plāniem, bet ar parlamenta deputātiem viņa nevarēs tikties. Varbūt viņai ir bail no neārtajiem itāļu jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs bijāt mazlietiņa ātrs un mums bija problēma ar tulkojumu. Jebkurā gadījumā bija ļoti grūti eh, pārtraukt mūsu kolēģus, eh, kuri runā ar sirdi un dvēseli, un, mm, protams, šī gadījumā viņu tā nevarēja pārtraukt, tas būtu bīstami. Tomēr es lūdzu runājiet lēnāk, lai jūsu teikto var iztulkot, un tagad Blasa kungam vārds. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych na půdě... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Es gribēju jums atgādināt par Eiropas uh, kopienas tiesas lēmumu, kas tika pieņemts pagājušo nedēļu. Tas uh, ir lēmums, saskaņā ar kuru, no, sakot, no 21. decembra nākamgad vairs nebūs iespējas nodalīt apdrošināšanas polisu pircējus pēc uh, dzīmuma. Uh, šis lēmums ietekmēs apdrošināšanas sektoru. Tas ir pilnīgi neloģisks, tas ietekmēs ļoti negatīvi visu apdrošināšanas sektoru. Apdrošināšanas uzņēmumi vairs nedrīkstēs ņemt vērā to, cik bieži attiec attiecīgais cilvēks ir cietis autonegadījumos, vadīs varbūt kaut kādā stāvoklī, savu auto līdzekli vai arī mājas atrašanās vietu. Te būs vēl negatīvāk ietekmi uz vīriešiem nekā uz sievietēm no šīs lietas. Vīrieši dzīvo 83 gadus Čehijas republikā, sievietes dzīvo 80 gadus, tad mūža ilgums ir dažāds. Un šis lēmums ir pilnīgi neloģisks, pretējs teorijai. Šeit eh, tas nav pieņemams, ka mēs šķirojam apdrošināšanas sektorā, ka mēs nešķirojam, tas ir vīrietis un sievietes. Tas ir jādara. Paldies tālāk, Ferēra kungs. Agravam-se cada dia as consequências. Paldies, priekšsādātāji. sociālās sakas, tiem eh, taupības pasākumiem, jāsaka, ir arvien lielāks finanšu tirgi, joprojām tagad atkal gūst milzīgu peļņu. Uh, Un pēc tam, kad viņi būtiski ir izspieduši resursus no valsts kasēm, nu un šajā kontekstā mums ir jāuzdod jautājums, cik ilgi tad šāda veida situācija var turpināties, ņemot vērā pieaugušo spriedzi. Ir jāveido konkurētspējas pakotne, arvien vairāk tiek izdarīti uzbrukumi algu līmeņiem un tam līdzīgi, arvien sarežģītāk kļūst nodarbinātības situācija ekonomiskās pārvaldības jautājumi netiek risināt atbilstīgi, tas tiek vērts pret iedzīvotājiem, bet šo iedzīvotāju cīņa turpinās un tā kļūst arvien intensīvāka. Bet jāsaka, kopumā tomēr jā, mēs esam regresējuši civilizācijā, un, bet mums tomēr ir jāspēj rast cita veida iespējas, kā virzīties uz priekšu. Mēs piedzīvojam to visā Eiropā - streiki, protesti. Uh, Un te gribēju atsaukties uz uh, gaidāmo portu, streiku Portugālē 19. martā, kas arī būs viens, viens pierādījums. Nākamā runātāja, Verdmans kundze, priekšādātāja, godātie kolēģi, dzīves apstākļi kipriešiem, Kipras ziemeļu dal, daļā, okupētajā, Turcijas okupētajā daļā ir vienkārši neciešami. Mēs, piemēram, sastopamies ar vardarbību, ar cilvēktiesību pār, pārkāpumiem. Turcija eksploatē iedzīvotājus šeit, un pilnīgi noteikti nodarb, tā visa rezultāta rodas demokrātiskas pārmaiņas. E, Kipriešu sievietes jau ir minoritāte šeit, ļoti daudz ciemu nosaukumu tiek mainā, mainīti. E, Divi incidenti notika arī pagājušā nedēļa, pēc tam, kad notika rallies, tātad protests, e, daudz tika apcietināti, un tāpēc gribu lūgt jūs priekšādātāji rīkoties, jo tā ir daļa no Eiropas Savienības teritorijas, un mēs nedrīkstam to atdot Turcijai. Jāpārliec, ka Elčākungs, kas ir ģenerāls sekretariāls, sekretariāls un kas šīs procesus palīdzēja rīkot, būtu droši savā dzīvesvietā. Paldies, Svertmans kundzei! Tālāk došu vārdu Kumucakus kungam, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji komisārs kundze. Pirms pāris stundām jau atkal Grieķijas tautsēmniecībā bija kārtējās eh, problēmas eh, no valdības. Mēs esam no opozīcijas partijas, un mēs esam kritizējuši, vienmēr kritizējuši mūsu valdību par, eh, šo, ekonom, par šiem ekonomikas jomās partijiem soļiem. Un tagad viņi šādi izrīkojās dienu pirms ļoti, Grieķijai ļoti svarīgas dienas diskusijām par 11. Mm, un 25. marta samitiem, kur tiks pieņemt ļoti nopietnu lēmumu. Un nav jau Grieķija viena pati tā, kas cieš no visām šīm kredītreitingu aģentūru izdarībām, kur tikš reitings tiek samazināts un samazināts. Nu, tā kā man ir ticis dots vārds šobrīd, tad es tomēr vēl gribētu pieminēt šos marta samitus. Domāju, ka tie būs ļoti izšķirīgi Eirozonai un Eiropas Savienībai kopumā. Ja neizdosies gūt panākums, tad Eiropas Savienība var nonākt ļoti problemātiskā situācijā, tirgi var sagrūt un tāpēc panākumu mums ir vajadzīgi. Mēs nedrīkstam zaudēt ne minūtes. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs. Enčuk, Jons Enčukungs. Struktūra fondi. Struktūra fondi Rumānijā. Gribu jums pastāstīt, ka šo struktūra fondu pārvaldību Run Rumānijā ir norisinās ļoti neatbilstīgā veidā šobrīd, ir tīpaši, ja runājam par sektorālo darbību cilvēku resursu jomā. Rumānijas valdība un premjerministrs apņēmās uzlabot līdzekļu absorbēšanu, bet jāsaka, rezultāti ir nulles līmenī struktūra fondu pārvaldīšanas kapacitāte nav mainījusies. Tā visa rezultātā labums nav visu šo līdzekļu saņēmējiem, gluži otrādi. Vēl ceļā tiek likt papildus šķēršļi, ir ļoti daudz trūkumu, kļūdu, maksājumi kavējas, tas nenotiek pārskatāmi. Uh, notiek, no, ir milzīgi, milzīgi korupcija, un tāpēc es gribētu lūgt Eiropas komisiju iejaukties šajā situācijā un vairāk kontrolēt aģentūru darbību, to aģentūru darbību, kas pārvalda Eiropas fonds Rumānijā. Tikai ārēja iejaukšanās var apturēt šāda veida pārkāpumus, kas, jāsaka, noris, notiek pilnīgi visos pārvaldības līmeņos eh, pašreizējās politis, politiskajā struktūrā. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu nākamam runātājam. Galager kungam. Paldies! 88. gadā tika izveidots eh, šis fonds, kas nodrošināja vairāk 800 miljonu eiro dažādu veidu projektiem īrijā. Dest bija atbalsti projektiem šim atpaliku, atpalikušajam reģionam. 9,8 miljonu pagājušajā gadu vien tika piešķirt izglītības projektiem Ziemeļīrijā, Donegālā un e, citos reģionos. Un tagad jādomā par nākotni. Nesen šis fonds tika slēgts, jo tas ir, tas ir, pat, tie ir papildus līdzekļi. Es domāju, ka mūsu pašu premjerministrs cerams pierunās, pie, pieminē šo jautājumu par šo ASV līdzekļu uh, atņemšanu. Eiropas Savienība ir norādījusi, ka tā vēlas atbalstīt šos IAF fondu līdzekļu izmantošanu. Bet ASV atbalsts gan ir svarīgs, bet eh, pat ja tā nebūtu, tad arī Eiropas, tomēr Eiropas Savienības valdība un īrija nedrīkst liekt finansējumu šiem reģioniem, kas ir vērsts uz ļoti konkrētiem mērķiecīgiem projektiem. Paldies par uzmanību. Paldies. Nākamais Černēckī kungs lūdzu. priekšādātāji, dāmas un kungi. Pagājuši svētdien Lietuvā notika vietējās vēlēšanas. Tur piedalījās arī grupa, kas pārstāv, pārstāvēja polijas minoritāti, un jāsaka, rezultāti bija salīdzinoši veiksmīgi. Neskatoties uz to, ka pret poļiem Lietuvā tiek īstenot diskriminācija nu jau gadiem ilgi. šo, šo zemi, ko piemēram pirms 50 gadiem sagrāba padomju iestādes, tā netika poļiem atdota. Izglītība poļu valodā ir ļoti ierobežota luksus prece. poļu uzvārdi tiek mainīti, kropļoti, nedrīkst izmantot poļu alfabēta burtus to rakstībā. Tāpat tiek aizliegts eh, izvietot eh, ceļu, ceļa zīmes un ielu nosaukuma zīmes divās valodās, neskatoties uz to, ka par šo jautājumu ir saņemts atbilstīgas pozitīvas rekomendācijas no, Eiropadoms, no Eiropas padoms. Pa, tālāk Vilijas Mējers lūdzu. Senora senora Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Es gribēju pieminēt to, ka mana grupa ir pret lēmumu, pret padomes lēmumu e, par zvejniecības nolīgumu Eiropas Savienības un Marokas e, nolīgumu pagarināšanu. Mēs esam pret, jo šis nolīgums ietver arī autonomā Rietum Sahāra reģiona teritoriālos ūdeņus. Tie ir ūdeņi, kas eh, nepiedara Marokas eh, karalistei. Eiropas Savienība tāpēc nedrīkstētu ieskļaut šos ūdeņus nolīguma darbības e, jomā. To, aiz, e, to nosaka starptautiskās tiesības un e, starptautiskā tiesa, sakot, ka te ir, nav runa par Marokas īpašumu. Arī parlaments nebija vienas prātes no juridiskā viedokļa, tāpēc mēs skaidri un gaiši esam pret šo lēmumu. Dāmas un kungi, mums ir nepieciešams pievērst uzmanību Tunisijas, Lībijas un Ēģiptes notikumiem. Eiropas Savienībai jāievēro starptautisko tiesību ievērošanai. Paldies! Tagad Tešēro kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Uh, Eiropas parlaments eh, drīzumā izteiksies par posēju regulu. Eh, kas ir domāta Eiropas Savienības perifērajiem reģioniem, ir paredzēts to pārstrādāt. Mums eh, saskaņā ar Lisabonas līgumu ir jauna juridiskā situācija. Bez tam, piemērojot eh, līdzinējos noteikumus, mums ir jābūt elastīgākiem. Eiropas Savienība zina, kādas ir perifēro reģionu problēmas. Tāpēc mums ir nepieciešams pašreizējo sistēmu atjaunot, it īpaši ņemot vērā lielos lielus izaicinājumus, ar kuriem jāsaskaras šādiem reģioniem, kā piemēram Madeirā. Te ir nepieciešams likvidēt eksporta un eh, importa barjeras pārstrādātiem produktiem. Eh, te tiek ierobežota lauksaimniecība šī gadījumā, respektīvi banāna audzēšanu. Eh, te tiek izmantotas vēl trešās valstis, tāpat arī saistībā ar piena ražošanu banānu audzēšana ir apgū, apdraudēta. Tātad paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds Bacina kungam. President. Um, Priekšstādētāji, es gribēju jums pasāstīt par Eiropas arestu rīkojumu. Ļoti daudz cilvēki tiek izraidīti bez pierādījumiem. Un ir nepieciešams izskatīt pilnīgi visus pierādījumus. Un tagad ir gadījums um, manā apgabalā, kādu cilvēku grasās izraidīt uz Spāniju. Ne tāpēc, ka viņš ir kaut kādu noziegumu izdarījis, bet tāpēc, ka pastāv iespēja, ka viņš varētu kaut ko izdarīt. E, viņš 20 gadus jau ir dzīvojis Londonā un tagad ir pakļauts riskam, ka tiesnesis pēta kaut ko tādu, kas nekad nav noticis. Ja kādam interesēs nianses, es labprāt par to pastāstīšu. Kad tad šis e, parlaments būs e, gatavs runāt par visām šīm nelikumībām, kas notiek sakarā ar Eiropas ārēstu rīkojumu? Paldies, Kukan kungs, tālāk. Ďakujem, pán predsedā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienībai ir pēc iespējas drīzāk jāieņem skaidra pozīcija attiecībā uz Baltkrieviju. Mēs nedrīkstam sarunāties ar režīmu, kurā ir politiskie ieslodzītie un kur nedrīkst brīvi izteikties uh, un sevi prezentēt. Uh, aktuālā situācija parāda, ka, ka Lukašenko vara nav neierobežota un tāpēc mums ir jāpalīdz šai valstī un jācīnās pret autoritārismu. Specifiska ir arī postkomunistisko valstu atbildība, kurām ir pieredze ar līdzīgiem režīmiem. Tāpēc mūsu pieeja ir jābūt principiālai un tā ir jābalstās uz vērtībām. Eiropas Savienībai nepieciešams izolēt cilvēkus, kuri ir atbildīgi par vēlēšanu rezultātu viltošanu. Un mums ir eh, tātad jāpieiet aktīvāk Mums ir jāmeklē draugi, e, kuri ir respektē Eiropas Savienībai atbilstīgus risinājumus, un mums ir jāpiedāvā risinājumi. Mums ir jārēķinās ar to, ka valstī ar autoritāru režīmu nav nākotnes. Paldies, saka priekšsēdētājs Kukana kungam. Un tagad Ligretes kundze. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, es gribēju runāt par konkurētspējas paktu. Tad Eiro 11. martā, kad notika Eirozonas valstu samits, tika vēlreiz apstiprināts, ka šis konverģents vai konkurētspējas pakts ir laba ideja, ka tā ir tāda ideja, ko varētu atbalstīt. Konkurētspējas pakts, tas nebūs, cik es saprotu, tādā versijā, par kuru šobrīd runā. Tas nebūs vienkārši tāds kā saraksts. Ir jās jāsaprot, ka šeit ir runa par eh, monetārās savienības ekonomiskā pīlāra padziļināšanu. Te ir vairāk tāds kvalitatīvs, te ir paredzēta lielāka konverģence e eirozonas starpā, arī augstāka koordinācija, arī nacionālās kompetences jomā un tas viss, lai veicinātu mūsu konkurētspēju. Šeit tiek runāts arī par to, ka vajadzētu turēties līdzās Eiropas, visas pasaules attīstības tempiem, un lai mēs būtu konkrēti spējīgi Eiropā, tad mums arī ir jāstiprina cīņa pret valsts parādu, ir jācenšas stabilizēt mūsu valūtu un arī jātuvina mūsu ekonomiskās sistēmas, arī sociālās un fiskālās sistēmas tiek runāts daudz par starpvaldību darbības metodi, tiek izvērta šī metode pret kopienas metodi, bet eh, jebkurā gadījumā šo debatu nevarētu atdalīt no mūsu iedzīvotāju vēlmēm. Un šeit ir Janāra Rompēja kungu, ka mums jāstrādā Eiropā visiem kopā vai arī vispār nekā. Irski. Un tagad Sikierska kungs lūdzu. Jā, tā ir sagadīšanās, arī es gribētu runāt par to pašu tēmu, proti par konkurētspējas paktu. E, tām ir nepieciešams e, veicināt e, Eiropas Savienības ekonomikas, tās pielīdzi, tā, salīdzinot līmeņus. Tāpat ir runa arī par starptautiskās tirgu uzticību visā Eiropas Savienībā. Tur ir plānoti pasākumi pret parādiem, pensiju sistēmu, sistēmu reformas un tā tālāk. Bet eh, mums ir jāpaskatās, kādas briesmas saistās ar šo faktu. Kaut vai tas vien, ka eh, iniciatīvu paziņ, eh, pasludināja nekonsultējoties, tā ir problēma. Jo Vācijas, Francijas pāris uzspiež risinājumus, neparunājot ar citām valstīm. Un eh, es esmu noraizējies par to, ka tas varētu radīt divu ātrumu Eiropu. No vienas puses ekonomiski spēcīgās valstis un no otras puses tās, kuru panākumi nav tik lieli. Man liekas, ka te eh, runa ir par taktisku soli. Jo, ja tagad uh, tiks īstenoti uh, pakta regulējumi, tad varētu būt tā, ka pakts varētu ierobežot kopējā tirgus iespēja. Tas būtu bīstam. Paldies, saka priekšsēdētājs Kierska kungam. Un tagad uh, mēs beidzam vienas minūtes. Uh, runas. Vēl ir ierakstīta Barbara Maķēras kundze, bet es neredzu viņu